lai cīnītos pret jebkuru veidu diskriminācijas vietas. Paldies! Paldies, komisāras kundze! Tika iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi un uh, IKR, e uh, PPE, Zaļie Aldi, sociālisti, GNGL iesniedzam šos projektus, um, diskusā līdz ar to beidzas, un um, nākamā diskusija skar situāciju ar cilvēktiesībām Baltkrievijā, īpaši Andžēja Počabuta lietu skatīsim. Nu, tagad uzklausīsim ievadu. Dāmas un kungi, man prieks jums paziņot, ka Počabuta kungs uh, sestdien tika izlaists no cietuma, bet um, tas neatrisina Baltkrievijas problēmu, jo tas, kas notiek Baltkrievijā, ir politiskā problēma. Ļoti bieži noteikums un likumus izmanto, lai vajātu tos, kas aizstāv uh, vārda brīvību. Un, um, Mēs tomēr esam šeit, lai aizstāvētu vārda brīvību. Tas ir demokrātijas pīlārs, un šis pīlārs eh, tiek, um, netiek ievērots eh, Baltkrievijā, un tādi kā Počabutkungs tiek sodīti par to, ka vēlas brīvi izteikties. Mums vajadzētu aicināt Baltkrieviju atbrīvot visus sirdsapziņas ieslodzītos no cietumiem. Labi, paldies Kačmarekungs, Lunačeka kundze tagad. Uh, priekšsēdētāji, priekšsēdētāji komisāris kundze pozitīvā veidā mūs pārsteidz tas, kā Andrzejs Počobuts tika pagājušajā ceturtdienā izlaist no cietuma, bet neraugoties uz to, mēs, protams, nevaram būt apmierināti ar cilvēktiesību situāciju kāda tā ir žurnālistiem un opozīcijas pārstāvjiem. Lukašenko kungs ir kaut kas līdzīgs eh, diktatoram un ieviesis gandrīz diktatūru savā valstī. Šajā ziņā mēs esam viensprāts novērtējot to, ka viņa valstī rupji tiek pārkāptas cilvēktiesības visi ir jāpārstāj jebkādi apspiešanas veidi, jebkāda vajāšana attiecībā pret žurnālistiem, opozīcijas žurnālistiem, citiem opozīcijas pārstāvjiem, pilsko, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem. Tādai valstī nav vietas Eiropā, kā Baltkrievijai. Paldies! Tagad divas minūtes lūdzu kolēģi Šāke. Paldies. Kaut gan Počabuta kungs tika izlaists, viņu joprotām, joprojām viņš, viņam ir šī apsūdzība. Un tas uh, skar ne tikai viņu, bet arī daudzus žurnālistus. Eh, izpausmes, izteiksmes brīvība ir apdraudēta. Tas attiecās arī uz digitālajiem medijiem. Un jāņem vērā, ka tie bijuši Eiropas uzņēmumi, kas ir apgādājuši Baltkrieviju ar tehnoloģiju un tās sniegtām iespējām. Uh, un Baltkrievija patiešām ir pēdējā diktatūra Eiropā, un mums ir jāveicina demokratizācija visiem spēkiem Baltkrievijā. Šī gada mēnesī Austrum partnerības sanāksmē mums ir pirms tam jā, ļoti skaidri jāpasaka, ka Baltkrievija nav gaidīta šajā eh, sanāksmē. Un Baltija, um, Baltkrievijas uh, administratīvajām iestādēm vispirms ir jānopelna iespēja piedalīties austrumu partnerībā, parādot, ka šajā valstī netiek pārkāptas civils um, pilsoniskās tiesības un pilsoniskās sabiedrības aktīvisti netiek vajāti. Ir jānovērš visi uh, brīvību ierobežojumi. Tie attiecās gan uz pulcēšanās brīvību, gan uz biedrošanās brīvību, vārda brīvību. Un mums ir jādomā par sankcijām, un Eiropas Savienībai ir šīm sekcijām, eh, sankcijām jābūt reālām, praktiskām un jūtamām. Paldies, Repo kungs, lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Andrzejs Počebuts ir poļu žurnālists Baltkrievijā, un viņš tika arestēts. Baltkrievijā var arestēt cilvēku vienkārši par to, ka viņš kaut ko nav tā pateicis par valsts prezidentu. Būtībā var teikt, ka viņam tika piešķirts gads cietumā tikai tāpēc, ka viņš nav izteicies pietiekami labi par prezidentu. Tas apliecina šīs valsts vājumu, nevis spēku. Mums ir jāiestājas par um, cilvēktiesību ievērošanu Baltkrievijā. Andžejs Poģebuts ir tikai viens no daudziem. Un eh, šis valsts režīms ir kritizēts un arī uh, interneta iespējas, pateicoties interneta iespējām, viņš arī tika izlaists no cietuma. Cilvēku aresti, tas ir ļoti tāds radikāls sankcijas veids, un uh, Baltkrievijai ir jāpilda pašai savi likumi, kas vispār neparedz uh, tik smagu sodu. Un uh, Par šo tēmu ir jārunā arī austrumu partnerībā. Paldies, lūdzu, kolēģis Maštálka. Paldies, priekšēdētāji. Es arī piekrītu visiem tiem, kas aizstāvēja tos, kas apziņas brīvības dēļ tiek iemesti cietumā un tiek vajāti savu uzskatu dēļ. Tomēr selektivitāte neatbilst. Uh, nekādā gadījumā pārkāpumam, un mums nevajadzētu ar, piemērot šādu selektivitāti un mēģināt uh, novērst tiesību pārkāpumus valstīs, kas var novest pie vēl smagākiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mums jārunā arī par citiem disidentiem un viņu likteni, piemēram, Juliānu Asanžu, vai jūs neuzskatāt, ka viņa nodarītais nav pelnījis kriminālu sodu? Paldies! Un tagad uh, rezolūcijas projekta autors Poselta kungs vai Maštalkas kungs, jūs atbild, atbildēsiet uz Poselta kunga jautājumu. Lūdzu, Poselta kungs. Gribu jautāt Maštalkas kungam, uh, Baltkrievijas vēstnieks Prāgā ļoti slavēja prezidentu Klausu par viņa konstruktīvo attieksmi pret Baltkrieviju. Gribu jautāt Maštalkas kungam, kā jūs to vērtējat? Kolēģi Maštalka, paldies par jautājumu, bet es neesmu mūsu prezidenta klausa eh, preses eh, spīkers. Tagad lūdzu Migaļska kungs. Paldies, priekšsēdētāji Šakas kundze, bija taisnība, kad viņi saka, ka Pavačkungs eh, tika vienkārši nevis attaisnots, bet tika atlaists. Viņš vēl aizvien viņam draud septiņu gadu cietumā. Repokungs pareizi norādīja, ka ir vēl 13 citi, kuri arī ir pret šo pēdējo diktatūru Eiropā. Kāpēc eh, Počobūts ir cietumā? Viņš ir polis, viņš ir žurnālists, eh, tas ar to nav gana, viņš ir eh, drosmīgs opozīcijas cīnītājs, un tas jau priekš Lukašenko bija pār daudz. Pie kā tad Počaputs ir vainīgs? Viņš ir vainīgs par to, ka viņš pareizi dara savu darbu. Bet tagad jautājums ir, ko vai mēs darām pietiekami? Jo vienmēr būs kāds vai kāda grupa šajā mm, parlamentā, kuri nespēs ieturēt eh, kopīgu politisku līniju. Mēs izmantojam burkānu vai, vai pātagu vienu aiz otras, vienu pēc otras. Mums vajadzētu izlemt, ko tad mēs īsti izmantosim. Problēma ir tā, ka mēs atkārtoti nespējam paturēt vienotu līniju attiecībā pret Baltkrievis lī, eh, līniju. Paldies Migalski kungam, un tagad um, grupu vārdā izteiksies kolēģim Silvestris Kungs sākumā. Paldies! Jau kārtējo reizi mēs nosodām uh, situāciju Baltkrievijā. Andrejs Počabots tika aizturēts, jo viņš uh, bija it kā nomēlnojis uh, prezidentu Lukašenko. Viņam draudēja piecu gadu sots. Citos gadījumos eh, žurnālistiem ir draudēts ar trim gadiem attiecībā eh, par, žurn, par prezidenta kritiku. Citos gadījumos eh, ir bijuši citi not, tiesājoši spriedumi, nekādas medicīniskas vai juridiskas aizsardzības. Un ir pilnīgi nepieciešams eh, nosodīt esošo cilvēktiesību situāciju eh, Eiropā. Tas ir, tas ir pilnīgi nepieciešams, ņemot tās efektīvas perspektīvu. Paldies! Nākošais runātājs ir Geringera de Odenberga. Paldies, priekšsēdētāji! Mēdī cenzūra un izteiksmes brīvības ierobežošana ir ierasta praksa Baltkrievijā. 2008. E, gada likums pieļauj šādu praksi. 2011. gadā vismaz 95 žurnālisti tika aizturēti, no viņiem 13 ieslodzīti. 21. jūnijā Andrejs Počobuts tika arestēts Viņš ir e, Baltkrievijas Poļu Savienības loceklis un žurnālists. Un, lai gan viņš vēlāk tika atbrīvots, tomēr viņš pietiekami ilgi tika turēts apcietinājumā. Es aicinu Baltkrievijas lēmējiestādes sākt ievērot 24. Baltkrievijas konstitūcijas pantu, kas garantē izteiksmes brīvību tās pilsoņiem. Paldies! Kolēģi. Nākošais runātājs Stēnoks, priekšsēdētāja kungs, žurnālista, gadījums, kurš pārstāv polijas minoritāti Baltkrievijā, ilustrē Mīniskas režīmu brutalitātu un paranoju. Viņa aizturēja KGB un tika notiesāts it kā par Lukašenko apmelnošanu interneta izdevuma sakarā. Un Baltkrievijā šāda brīva iztauksme, eh, izteiksme tiek eh, sodīta ar cietumsodu. Nav nu, no, Eh, tiesiskumu Lukašenko režīmā. Nav pat pamata cilvēktiesību standārtu Baltkrievijā. Eiropas Savienībā ir jāpalielina eh, sankcijas pret Baltkrieviju līdz Lukašenko atkāpjas un Baltkrievija var brīvi demokrātiski ietekmēt eh, savu, um, savu valdību. Mums nav vajadzīga vēl viena Kuba Eiropā. Paldies! Kolēģis Mērfijs, viena minūte. Paldies! Paldies priekšsēdētāji. Lai paliktu pie, pie varas, Lukašenko balstās uz brutālajām represijām pret ikvienu opozīcijas aktīvistu, kas nodarbojas ar kritisko e, eh, žurnālistiku, kas aizstāv minoritāšu tiesības, aizstāv cilvēktiesības, aizstāv arotbiedrību aktīvistus. Valsts Bieļēckis eh, eh, Vjazna pārstāvis ir ilustratīvs piemērs. Mūsu parlamentam vajadzētu aicināt uz moratoriju nāvis sodu izpildēji un tā atcelšana. Es aicinu starptautisko arotbiedrību kustību apliecināt solidaritātu un atbalstu Baltkrievijas darba ļaužu cīņai. Ir jāveido patiesa arotbiedrības, lai aizstāvētu iedzīvotāju intereses un tiesības, lai varētu nodrošināt uh, sabiedrības demokratizāciju, lai e, e, bagātība varētu tikt izmantot nevis sīkas e, elites interesēs, sīkas saviņas interesēs, bet ir iedzīvotāji interesēs. Paldies, kolēģi Merfī. Nākošais runātājs kolēģis Paškā. Paldies, priekšēdētāji. Komisāras kundze, bieži notiek tā, ka valdošie kuriem nav atbalsta tautā, mēģina atrast iespējas, kā noturēties pie varas. Un jo vairāk cilvēku vēlas tikt vaļā no, no eh, um, valdītāju, jo stingrāks režīms tiek ieviests un neatkarīgie žurnālisti, pilsoniskās sabiedrības bieži ir tie, kas cieš pirmie, jo tieši viņi sāk runāt par to, ka ir nepieciešams politiskas pārmaiņas. Valdība ir noraizējusies gaidot nākamās parlamenta vēlēšanas Baltkrievijā, jo sabiedriskā doma arvien vairāk attālinās no režīma. Lukašenko uzticīgie uh, ļaudis tiek ļoti labi atalgot par savu uzticību. Līdz ar to tiek, žurnālisti tiek iebiedēti, tas pats notiek ar politiskajiem pretiniekiem. Austrum partnerības ārlietu ministru tikšanās Briselē ir laba izdevība, lai parādītu Baltkrievijas valdībai, ka šāda rīcība nav pieņemama. Paldies! Un tagad nākamie runātāji Jākonsāri kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Poliittisia vankeja, heitä on lehtimiehiä. Vairākas reizes ar politiku politieslodzītajiem Baltkrievijā, ar žurnālistiem, tāpat arī es tikos ar eh, arotbiedrību aktīvistiem, ar daudziem eh, ieslodzījumā esošiem partijas biedriem. Tā, tādam jēdzienam kā politieslodzītais vispār nevajadzētu pastāvēt Eiropā. Bet cilvēktiesību situācija Baltkrievijā pasliktinās, un ārējām darbībām Eiropas Savienībā ir jākļūst enerģēt enerģiskākām un konsekventākām visos līmeņos. Vēl jau svarīgāk tas ir tagad, kad mēs gatavojamies sārlietu ministru sanāksmēji. Un um, šajā sanāksmē, darba kārtībā, būtu jāuzsver cilvēktiesību pasliktināšanos Baltkrievijā. Mums ir lielāks atbalsts jānodrošina jauniešiem studentiem, kuri vēlas uh, Mm, studēt Eiropā un iespējams kļūt par jauniem aktīvistiem. Paldies, Jākonsāra kundze. Sāksim brīvo mikrofonu. Arī šeit man tad vairāk pieteikumu nekā laika. Atvainojiet, ka izlēmu darīt tā, ka es ļaušu izteikties tiem, kas nav vēl piedalījušies iepriekšējā diskusijā. Lūdzu, Bortasevits kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies priekšsēdētājiem. Pirms nedēļas, kad mēs strādājām pie rezolūcijas, Pačabot kungs vēl bija cietumā, tagad viņš ir atbrīvots. Teikšu dažus vārdus par Pačabot kungu, jo es eh, viņu personiski pazīstu. Viņš um, pie manis ciemojās polijām. Viņš eh, ir cilvēks ar integritāti. Viņš ir eh, spējīgs Baltkrievijā daudz ko paveikt. Izmantojot to, ka viņš ir no Eiropas Savienības atgādināšanas par Adamu Mihniku līdzīgi toreiz komunisma apstākļos uh, bija Mihniks un tagad uh, Baltkrievis režīms un Počabots šeit ir uh, nolaukams paralēlis. Un uh, tā kā komuni komunisms zaudēja Mihnikam, tā Baltkrievija zaudēs Počabotam. Tā kā mums tiešām jāpanāk, lai Baltkrievijā izbeigtu šīs represijas. Paldies uh, Protseviču kungam un tagad Lišeka kungs. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Są tacy... Es paldies, priekšsēdētā kungs. Cilvēki, kas varbūt teiks, nē, Dievs vēl viena rezolūcija par Baltkrievi, un tam taču nav jāgas. Lukašenka tāpat uh, ir vienalga, ko par viņu raksta, bet varbūt, varbūt šo signālu tomēr uztvers Baltkrievijā. Tur Ir tomēr cilvēki, ir cilvēku grupas ap Lukašenko, kas um, atlaiž cilvēkus uh, pār darbošanos opozīcijā vai par uh, vārda brīvības aizstāvēšanu. Cilvēku grupas, kas neļauj studentiem turpināt mācības uh, universitātē. Un es domāju, ka šie cilvēki, izlasot rezolūciju, domās par to, ka mēs viņus atceramies un neatļausies braukt atvaļinājumā uz Spāniju vai slēpot uz Šveici. Tā kā vismaz tā mēs jau kādam būsim palīdzējuši. Paldies! Tagad uh, Isēja kungs, kundze. Paldies! Baltkrievijam bieži parādās uh, tieši šajā rubrikā, kur runājam par debatēm par cilvēktiesību demokrātas un tiesiskuma principu pārkāpumiem. Uh, Baltkarievija nerīkojas uh, nec prātīgi, nec moderni runā par šo žurnālistu. Tiešām nav nekāda izolēta diskusija žurnālisti ne pirmo reizi nonāk cietumā par eh, it kā prezidenta nomalnošanu, ir um, Mihails Čādoks, piemēram, citi politiskie ieslodzītie pret Čādoku, piemēram, cietumā tika piemērota vārdarbība, un um, es vēlos um, vērsties. Uh, pie komisāras, lai viņa izdara visu, lai šos politislodzītos atbrīvotu. Paldies, es sajau kundzei Obermaiera kungs tagad. Paldies, priekšsēdētā kungs. Runājot par Andžēju Počbotu, jā, pieskaras jautājumam par preses brīvību. Preses brīvība ir ceturtā vara Eiropā un svarīgs demokrātiskuma pīlārs. Un, um, Tagad eh, pēc komunisma, diktatūras eh, pārēja uz citu režīmu nedodas tik eh, vienkārši, nav viegla šī pārējā. Počubots ir Baltkrievijas pilsonis, dzīvo tur un strādā. Un uh, ja mēs runājam par preses brīvību, tad nevajadzētu tam pieiet dubultstandartiem. Ja mēs runājam par tirzniecības partneriem, kas mums ir svarīgi, tad mēs tik daudz nedomājam pēkšņi par preses brīvību. Obermāra kungs, vai jūs piekritīsiet atbildēt eh, Migalski kungam? Viņam ir jautājums. Jā, paldies. Man ir jautājums, es nesapratu, vai jūs atbalstāt eh, pačabot kunga ieslodzīšanu, vai jūs to neatbalstāt, vai jūs sakāt, ka Baltkrievi ir grūti, mums viņu vispār jāliek mierā, vai tomēr tas ir mūsu darbs un jums par to maksā, lai jūs palīdzētu tādiem kā pačabots. Paldies Migalskī kungam par jautājumu, Obermēra kungs. Paldies! Um, Migalski kungam par jautājumu. Es labprāt precizēšu viedokli, es tomēr ir sarežģīti izdarīt viens minūtes ietvaros. Ne, protams, parlamentam tas ir būtiski, bet um, man interesē, kā mēs uh, izmēram šo cilvēku tiesību pārkāpumu. Un, ka iespējams pret Baltkrievi mēs esam pārāk stingri, un tāpat laikā pret citām valstīm, kur arī ir līdzīgi pārkāpumi, mēs neesam tik stingri, jo tur mums ir citas intereses. Mums uh, vienkārši jābūt varbūt delikātiem par to domājot, bet, protams, jums taisnība, mēs šos cilvēkus nedrīkstam uh, atstāt. Uh, bez palīdzības. Nu, paldies. Um, tagad um, Kolārska Babinskas kundze. Paldies. Um, Austrum partnerības um, sanāksmju ietvaros um, Baltkrievi apgalvo, ka viņus apiet, ignorē, pazemo, bet um, Baltkrievija tomēr rīkojas nedemokrātiski, apcietina cilvēkus, ignorē mūsu signālus. Tāpēc es aicinu Austrum partnerības iniciatīvu ministrus, kas darbojas šīs iniciatīvas ietvaros, pārskatīt mūsu attiecības ar Baltkrieviju, ņemt vērā ka Baltkrievi ignorē to, ko mēs sakām, un turpina pārkāpt cilvēktiesības. Viņam beidzot jāsaprot, ko mēs viņam vēlamies pateikt. Paldies! Un tagad vēl kolēģa Tūna Hoensteina. Paldies, priekšādātāji! Vakar mēs noraidījām aktas nolīgumu, jo daži jautājumi tajā vēl nav skaidri. Dažiem no mums šķita, ka mēs ierobežojam internetu izmantošanas brīvību, un tas nebija viegls lēmums, bet tomēr mēs to pieņēmām, jo plašsaziņas līdzekļu brīvību turam ļoti augstu. Un šodien mēs cenšamies aicināt Baltkrieviju darīt to pašu. Valdošais slānis Baltkrievijā rīkojas aplami, tiek vajāta demokrātiskā opozīcija, opozīcijas pārstāvji, un mēs pieprasām solidarizāciju ar uh, tiem, ko vajā no visu institūciju uh, um, puses. Līdz ar to brīvais mikrofons ir beidzies. Tagad komisāre Hedegārda. Paldies! 23. septembrī Baltkrievijā notiks parlamenta vēlēšanas, un šīs debatas šobrīd notiek īstā laikā, jo preses brīvība ir absolūti nepieciešama jebkurā priekšvēlēšana kampaņā. Tāpēc mums būs arī ko pateikt pēc šīm debatēm Baltkrievijai. Eiropas komisija ir ļoti noraizējusies par bēdīgo cilvēktiesību stāvokli Baltkrievijā un smagajiem pārkāpumiem. Kopš aprīļa, kad Saņikovs Bondarenko tika izlaisti no apcietinājuma, neviens cits no pārējiem politiskajiem ieslodzītajiem nav tikuši izlaisti. Politiskās tiesības netiek ievērotas. Pēdējo nedēļu laikā gluži otrādi mēs redzam, ka represijas pret um, pilsonisko sabiedrību, pret opozicionāriem kļūst ar vien smagākas. Un Aštonis kundze pagājušajā nedēļā uh, izteica savas raizes par to, ka ziņojumos tiek ziņots par ļoti daudziem pārkāpumiem, par ļoti daudziem arī plašsaziņas līdzekļu brīvības ierobežojumiem. Neatkarīgi žurnālisti bieži um, cieš no uzbrukumiem no valsts iestāžu puses Andrzeja Počobuta gadījums tika skatīts īpaši. Viņam atkal tiek pārmesta prezidenta nomēlnošana. Šonedēļ viņš tika izlaists no apcietinājuma, bet, bet apsūdzība nav atcelta. Pāvels Fjatlaus uh, 15 dienas tika turēts apcietinājumā it kā par lamāšanos sabiedriskā vietā. Kopumā valstī tiek, viss tiek darīts, lai valdītu baiļu atmosfēra. Manifestācijas nav atļautas un neatkarīgi žurnālisti tiek kavēti savā darbā. Augstā pārstāve aicina eh, iestāžu pārstāvis apturēt vajāšanu pret plašsaziņas līdzekļiem, opozīcijas pārstāvjiem un pārtraukt īstenot represīvo politiku. Esaijas kundzei, kas pieprasīja lielākus pūliņus, es gribu pateikt, ka no šodienas varu jums paziņot labu vēsti cilvēktiesību padome ANO šodien pieņēma eh, rezolūciju par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā. 22 balsis par, 12 atturējās un 3 pret. Un šajā rezolūcijā ir steidzam aicināta Baltkrievijas valdība tūlīt izlaist no cietuma visus politiskos ieslēdzītos. Uh, Un tāpat šī rezolūcija piešķir mandātu īpašajam ziņotājam par Baltkrieviju, kas reizi gadā atskaitīsies ANO ģenerālajai asamblēji un cilvēktiesību padomēji. Manuprāt, tas ir liels sasniegums un nozīmīgs solis, kas ir svarīgs Eiropas Savienībai. Ir izveidot šis īpašā uh, ziņotāja Uh, amats un situācija ir smaga, bet manuprāt, tomēr es jums spēju pavēstīt arī labu ziņu. Paldies! Paldies! Un seši rezolūcija priekšlikumi ir iesla, iesniegti par šo jautājumu. Uh, balsojums notiks pēc sekojošajām debatēm.